45. gada 27. janvārī tika atbrīvota Aušvicas koncentrācijas nometne, to veids padomu karavīri. Tas, ko redzēja atbrīvotāji un ko iemūžināja, satricināja pasauli vēl līdz šim brīdim. Līķu kalni, krematorija krāsns, kurpju, brīļu kalni – cilvēku matu kā apliecinājumu izpostītajām dzīvēm, novārgušo, izdzīvojušo attēli, kas bija drīzāk tuvāk nāvē nekā dzīvēi. Šie attēli ir iegūluši cilvēku atmiņās. Lielākai daļai to, kas nonāca Aušvicas koncentrācijas nometnē, šī atbrīvošana nāca par vēlu. Vairāk kā miljons cilvēku tika noslepkavoti ar badu, slimībām, krimināliem medicīniskiem pētījumiem, spīdzināšanu un sistemātisku nogalināšanu gāzes kamerās. Ungārijas, Polijas, Francijas, ebreji, no nu, visas Eiropas tur bija ebreji, arī Romi, invalīdi un slimie, homoseksuāls personas, kara gūstekņi, politiskie gūstekņi. Un ikvienam, kurš jebkad ir apmeklējis Auschwitz, tas izraisa šausmas arī neskaitām bērni. nac, nacistiskā ideoloģija bija pasludinājušos cilvēkus par eh, kaut ko zemāku par cilvēkiem. Viņu dzīvības nebija neko vērtas viņa acīs. Viņi vēlējās šo cilvēku dzīvības iznīcināt, izdzēst pilnībā. Aušvica ne, nebija vienīgā nometne, bet gan centrālā masu slepkavības vieta cilvēces vēsturē. Šī vieta ir kā izmisuma sauciens cilvēcei, un tā tas ir arī rakstīts atmiņas, piemiņas zīmē Aušvicas nometnē. Tas arī kalpo kā brīdinājums. Vainīgie ir ņēmuši līdzi šo vainu sajūtu kapā, bet tā ir arī kopējā atbildība cilvēcēji. Un tai tautai, pie kurai es piedaru, tas ies līdzi tie bācieši. Atbildība nekad neko tādu vairs nepieļautu. Šī atbildība ir mums kā nākamajām paudzēm uz visiem laikiem. Vēsture neatkārtojas. Tomēr no pagātnes izaug tagadne, un tas, kā mēs apējamies ar vēsturi, veido to, kā mēs dzīvosim nākotnē. Tādēļ mums ir jā, jāatceras katru dienu, kā Aušvicā notika neiedomājamais. Tādēļ mums katru dienu ir jāizstāv brīvība, jāizstāv cilvēka gods katru dienu. Un katru dienu mums ir jācenšas cīnīties pret tādu domāšanas veidu, kuru mēs uzskatījām Eiropā jau par pārvarētu, bet redzam, ka tas vēl paliek. Naids, antisemītisms, ultranacionālisms, neiecietība. Šodien, 70 gadus pēc Aušvicas nometnes atbrīvošanas, ebreji baidās par savu dzīvību Eiropā, tad tam ir jārada mums bažas. Mums tagad ir kopīgi jācīnās pret šīm bailēm. Nedrīkstam ļaut aplipināt mūs ar šim, eh, šim, šo naidu, ko izplatīja arī uzbrucēji Parīzē. Mēs nedrīkstam atbildēt uz vardarbību ar lielāku vardarbību. Jāaizstāv visu cilvēku brīvība un jāņem katras cilvēka gods vērā. Tas ir mūsu uzdevums 70 dienas, 70 gadus atvainojas pēc Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas. Tieši šeit, Eiropas parlamentā, kur ir Eiropas tautu pārstāvi ievēlēti. Mums tas ir īpaši jāņem vērā. Paldies! als nächster punkt der Nākamais eh, darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi eh, par Itālijas prezidentūras paveikto. Līdz ar to es vēlos sveikt arī premjerministru Mateo Renci. Lūdzu, jums vārds.